Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dārgie kolēģi!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 Saskaņā ar aktu par vispārējām tiešām vēlēšanām, par Eiropas parlamenta deputātu vēlēšanām, es paslidinu pirmo Eiropas parlamenta sanāksmi, kas norisinās pēc vēlēšanām par atklātu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Dārgie kolēģi, es vēlējos jūs lūgt piecelties kājās, kad skanēs Eiropas Savienības himna. Liebe Kolleginnen un Dārgie kolēģi un kolēģis, eh, vēlējos jūs sirsnīgi sveikt eh, Eiropas parlamenta pirmajā sanāksmē pēc vēlēšanām eh, vēlējos jums novēlēt veiksmi, vēlējos mūsu vidū sveikt tos kolēģis, kas ir ievēlot atkārtot, un arī tos, kas ir ievēlēti pirmo reizi. No 736 deputātiem eh, mazāk par pusi ir ievēlēti pirmoreiz Eiropas parlamentā. It sevišķi Iepriecinoši ir tas, ka 35% no deputātiem ir sievietes. Tik augsta sieviešu kvota Eiropas parlamentā vēl nekad nav bijusi piedzīvota. 170. 170 miljoni pilsoņu piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un mūsu darbs, protams, uh, kalpo dižam mērķim. Mēs vēlamies uh, apvienot mūsu kontinentu, padarīt to vienotu. Veicot savus ikdienas darbus, neaizmirsīsim šo domu. Protams, Eiropas Savienība balstās uz vērtībām, uz cilvēka cieņu, uh, vērtību, uz brīvību, demokrātiju, mieru. Tie visi ir mūsu darba fundamentālie aspekti. Protams, mēs esam saistīti arī ar solidaritātes saiknēm. Dārgie kolēģi, vienmēr cienīsim viens otru un to uzskatīsim arī par galveno principu savā darbā. Ja mēs darbosimies tādā veidā, mēs varēsim gūt panākumus. Tagad pievērsīsimies saviem pienākumiem. Es vēlējos jums atgādināt, ka saskaņā ar reglamentu bijušā priekšsēdētāja vadībā nevar notikt nekādas diskusijas. Nē, mēs varam tagad tikai ievēlēt uh, jaunos priekšsēdētājus un pārbaudīt uh, parlamentāriešu mandātus.